Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Sveicam mūsu komitejas sēdē. Let us take a seat. Lūdzu, apsēdieties, ieņemiet lūdzu visi savas vietas un tūlīt arī sāksim Ievietojiet savas balsošanas kartītes, balsošanas iekārtās, un vispirms būs izmēģinājuma balsojums. Un uh, sākam balsot. Please press button. Tātad lūdzu piespiediet pogu. Vai viss darbojas ļoti labi? Pil... Jā, viss tiešām izcili darbojas. Un kopā ar Pilāru balsosim, un kurš vēl balso? Kolēģis. Kā jau vēl nav gatava, bet nu pagaidīsim vēl kādas trīs minūtes. Jā? Esat kā tomēr gatavs. Liels paldies visiem! Un uh, tiešām uh, iekārtas uh, darboja. Vispirms izglītība digitālajā ērā, laikmetā referents Tomas Deutsch. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. And I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais par pret. Atturas pārbaudīsim vēlreiz. Balsojam elektroniski. And I close it. Beidzam balsot. šoreiz noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts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 Beidzam balsot. Uh, šoreiz pieņemts 60. pār, pret, pārbaudīsim. Balsojam par 60. elektroniski, beidzam balsot. Un pieņemts noslēguma balsojums par uh, pieņemtiem grozījumiem. Sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Lielisks rezultāts 48 pār 1 pret 3 atturas. Apsveicam referentu. Tagad atzinuma projekts uh, ziņojums par daudzgadu finanšu schēmu 2021-2027 gadam. Parlamenta viedoklis ir referents Buziks. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts, trešais grozījums par pret atturas noraidīts, ceturtais par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Rezultāts nebija man skaidri saskatāms. Ceturtais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais par pret atturas noraidīts, 8. un 9. kopā par pret atturas pieņemti, 10. par pret atturas noraidīts, 18. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par atvainojiet 58. grozījums vispirms Tātad no 18. bija jāpāriet uz 58. par, pret, pārbaudīsim, balsēm elektroniski par 58. Beidzam balstot. Pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts papildinājums otrajam kompromisam par pret Pārbaudīsim, balsēm elektroniski, papildinājums otram kompromisam. Beidzam balsot. Pieņemts. Zaļo eh, ierosinātais eh, papildinājums, kas ir par, pret, pret Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Tā tad balsojām pār otrā kompromisa papildinājumu, ko pieprasa zaļie. Beidzam balsot. Un pieņemts 16. par pret. Atturas pieņemts 17. par pret. Pārbaudīsim 17. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešā kompromisa papildinājums zaļo, zaļo iesniegts par pret atturas Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par šo papildinājumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. pār. Pret. Atturas. Pārbaudīsim rezultātu. 24. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtā kompromisa papildinājums, ko pieprasa zaļie par pret. Pārbaudīsim. Beidzām balsot. Pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas noraidīts, 5. kompromiss par pret atturas pieņemts, 36. par pret atturas pieņemts, 40. par pret atturas pieņemts, 6. kompromiss par pret atturas pieņemts, papildinājums 6. kompromisam, ko pieprasa ZAS un D un zaļie par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Papram, papildinājums astotam kompromisam par pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Šo, ierosinu, šo papildinājumu ierosina zaļie. Beidzam balstot. Pieņemts. 57. par pret atturas noraidīts. 56. par pret atturas noraidīts. 39. par pret pārbaudīsim. Balsēm elektroniski par 39. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. par pret. Pārbaudīsim vēlreiz 35. 35. Beidzam balsot. Pieņemts.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 pret atturas pieņemts, 70. par pret atturas pieņemts un noslēguma balsojums par šiem pieņemtiem grozījumiem, un tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts ļoti labs, apsveicam referentu. Liels paldies visiem! Dargie draugi, jums nemaz nav jāiet ārā no zāles, jo mūsu itra komitejas sanāksme vēl turpināsies. Es jums to atgādinu, ja jūs to neatceraties. Nu, mēs varam tātad ar visu tikt galā. Let us go to the next topic in our agenda. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir desmitais punkts. Izveidot īpašu uh, finanšu programmu, lai uh, izņemtu no apgrozības kodoliekārtas un uh, apsaimniekot radioaktīvos atkritumus. Kolumbāša kungs ir mūsu referents un uh, Mērķis ir palīdzēt dalību valstīm, kuras slēdz kodola iekārtas uh, dzīves cikla noslēgumā, balstoties uz 203. Eiratom līguma pantu. Un ir jākonsultējas šai procedūrā ar Eiropas parlamentu, bet mūsu uh, viedoklis nav obligāti jāņem vērā. Kolumbāčeo kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zinat, šīs divas programmas Kozlodujai un Buhinicai tika izveidotas uh, iestāšanās sarunās ar uh, Bulgāriju un Slovākiju, un abām valstīm tiek sniegts atbalsts uh, uh, kodolu spēkstaciju slēgšanai Kozlodujā un Bohuņicā, tātad, kur ir četras, četri reaktori notrās seši un komisijas pētniecības centrs un kodola pētniecības institūti Beļģijā, Vācijā, Itālijā ir iesaistīti šai procesā un ir jātiek galā ar izaicinājumiem, ko rāda šādu uh, Uh, kodola spēkstaciju uh, slēgšana un uh, kodola atkrituma pārvaldība. Ir ļoti svarīgi nākotne kopējā pētniecības centra paspārnē izveidot ad hoc vai nu pētniecības grupu vai pat institūtu, uh, kas varētu apkopot informācijas un, informāciju un zināšanas par to, kā tiek uh, veikt šis process dažādās dalību valstīs un šādu uh, pieredzi varētu pēc tam izmantot, slēdzot citas kodola spēkstacijas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām lai būtu atbilstoša likumdošana, tiesību akti saskaņā ar Eirotām regulu 1368. Mums būtu jādomā par tādu pašu tiesisko regulējumu kā attiecībā uz Ignalīnas slēgšanu Lietuvā. Un tas tiktu iekļaut tad tas viss tiktu iekļauts daudzgad finanšu schēmā un palīdzētu īstenot saskaņotāk Eiropas pieeja attiecībā uz enerģijas resursiem un piešķirt atbilstošus resursus kodols pēkstacijas lēkšanai vai izņemšanai no eksploatācijas citās valstīs. Tātad 63 miljoni paredzēti. Uh, Bulgārijai, 35 Slovākijai un esmu runājis ar Bulgārijas, Slovākijas, Lietuvas valdībām. Bulgārija neprasa finansējumu palielināšanu, bet Lietuvas gadījumu mēs apspriedām vakar, un tur ir nepieciešams vairāk līdzekļu nekā komisija ierosina. Septītajā pantā ir noteikts, ka ne vairāk kā 50% Eiropas Savienības līdzdalība tas neatbilst uh, reālajai situācijai. Tas nozīmē, ka var būt pat nulle līdzdalība. Tā tad uh, Uh, šis komisijas priekšlikums pat neatba, neatbilst pašreizai situācijai, kur īpatsvars ir 60-65%. Abās valstīs šīs programmas tiek pabeigtas. Uh, Slovākijai termiņš ir 2025 uh, Otrā gadījumā 2030. Es nedomāju, ka būtu jānosaka maksimālais slieksnis li Eiropas Savienības līdzdalībai, bet drīzāk minimālais slieksnis. Jo četru reaktoru slēgšana uh, Bulgārijā ir priekšlaicīga, Kozladujā ir īstenotas vairākas modernizācijas programmas. Uh, un Bulgārijā sabiedriskā doma ir satraukta, ka mums to vienkārši uzspieda. Ja mēs vēlējāmies iestāties uh, Eiropas Savienībā, tad bija jāslēdz 3. 4. reaktors, kaut gan tie nu pat bija tikai uzbūvēti. Un uh, enerģības, enerģijas cena, elektrības cena bija ļoti zema. Neviens cits enerģijas avots tik zēmu elektroenerģijas cenu nevar nodrošināt. Tas pats sakāms par Slovākiju. Lietuvas gadījums ir atšķirīgs, jo tur ir cita veida reaktori. Tā tad izņemšana no eksploatācijas nozīmē, ka arī infrastruktūra ir jāpārveido. Uh, jo tā bija paredzēta viena veida reaktoriem, bet pilnīgi uh, demontējot infrastruktūru ir jāmaina arī nacionālā likumdošana un daudz kas tika darīts, lai izpildītu saistības un slēgtu reaktorus. Un vēlreiz es uh, pozitīvi vērtēju komisijas priekšlikumu, ierosinu um, izdarīt izmaiņas, piemēram, 7. pantā attiecībā uz finansējumu. Bulgārijā un Slovākijā ir ļoti pozitīvi piemēri attiecībā uz izņemšanu no eksploatācijas un, kā es teicu, uh, Nākotnē mums jāstrādā visiem kopīgiem spēkiem un jāsadarbojas ar starptautisko ANO aģentūru Vīnē. Jāizveido vai no nu Eiropas vai pasaules mēroga darba grupā, kas um, nodarbotos ar pētītu šo reaktoru demontāžu dažādās valstīs, jo tie ir dažādi reaktoru tipi. Tātad, ja ir pieņem, pieejama šāda zināšanas uzkrāta Eh, pieredzi, tad ar to ir jāapmainās pasaules mērogā. Paldies par ievadvārdiem. Tagad vārds ēnu referentiem ETP vārdā Langenkungs. Paldies priekšsādētāji. Vakar mēs runājām par Ignalīnu. Ignalīna ir cita dimensija nekā Bulgārijas un Bulgārijas Slovākijas reaktori. Toreiz Ignalīna iestāšanās līgumā ar Lietuvu eh, nu, tika mm, nolēmts eh, to piespiedu kārtā slēgt 2008.9. gadā, jo tie bija Černobiļas tipa reaktori, bet Bulgārijas un Slovākijas eh, gadījumā šie reaktori ir daudz mazāk problemātiskāki. Pirmā gadījumā ir Eh, efektīvāk šī um, um, slēgšanas programma, un eh, tur arī runā par mazāku apjomu, un otrkārt šajā jomā nav, nav konstatētas tie lieli trūkumi, eh, kā to norāda uh, Uh, revīzijas palāta. Savulaik uh, revīzijas palāta ierosināja nodrošināt lielāku nacionālo līdzfinansējumu laika posmā 2014-2020 gadam un arī <clears throat> paredzēt uh, programmu laika posmā pēc 2020. gada. Un tā tad iesaistīt arī nacionālo finansējumu apkritumu apglabāšanas programmā. Slovākijā un Bulgārijā šobrīd uh, ir Uh, izveidot šāds glabātos kolēģis aktīvi strādājis pie šī jautājuma. Es principā viņām piekrītu atbalstīt komisijas priekšlikumus, bet man ir šaubas par to, ka tas ir pretrunā ar eh, revīzijas palātas ierosinājumu, proti šeit ir ierosināts uh, palielināt līdz finansējuma apjomu no 50% uz 60% Eiropas Savienībai. Ignalīnā tas ir 20%, referenti ierosina 14%, bet eh, tātad pirmo rei, eh, pirmā skatījumā tas eh, viss liekas vienkārši, bet balstoties uz mūsu pieredzi, kas ir uzkrāta, tad šādi Tas programmas tiek īstenots efektīvāk tad, ja dalību valstīm ir lielāka uh, līdzdalība. Ja ir simtprocentīgs uh, savienības finansējums, tad vienkārši šie nauda tiek nu, tā paņemta, iztērēta. Un uh, šeit tā tad ir runa par uh, par šo komisijas pētniecības centru un tad vēl Beļģijā, Niderlandē, Itālijā un eh, Vācijā. Es piekrītu eh, šiem ierosinājumiem, ko izteicis ir referents, bet ja mēs domājam par eh, kodolu enerģiju kopumā, tad pusē dalību valstu uh, tiek vai nu modernizētas šīs spēkstacijas, vai būvētas jaunas, un Vācijā pat milzīgas spēkstacijas. Nu, manā Vācijā, manā valstī Vācijā uh, tiek uh, slēgtas uh, spēkstacijas, tas tiks izdarīts līdz 20 gadām bez jebkāda Eiropas Savienības finansējuma. Šobrīd manā reģionā arī tiek slēgts tā spēkstacija, kas tika uzbūvēta 80. gados un bez jebkādiem Eiropas Savienības līdzekļiem. Un šis darbs ir eh, jāpārbeidz. Es domāju, ka mēs spēsim vienoties eh, šajos jautājumos. Lielas paldies, kolēģi! EFDD grupas vārdā neviens nevēlas izteikties. Balčītis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties referentam, ēnu referentiem par to, ka šīs problēmas tik detalizēti ir izvērtētas un uh, mums prezentētas. Es uh, šeit domāju par uh, kodola spēkstacijām. Uh, Dažkārt eh, tika pieņemti ļoti dīvaini politiski lēmumi. Eh, Lietuvas spēkstacība būtu varējusi darboties līdz 2017. gadām bez kādām problēmām, un tas pats būtu sakāms arī par eh, Bulgārijas un Slovākijas spēkstacijām. Šobrīd mēs cenšamies visus pārliecināt par to, ka mēs uh, uh, tā tad slēdzām elektrostaciju, nevis kaut kādu parastu uzņēmumu. Un tādēļ pašiem jāmeklē finanšu resursi. Es tam nepiekrītu, es piekrītu referentam, ka ir jābūt uh, paredzētam minimālam Eiropas uh, finansējuma līmenim, un pēc tam šis uh, finansējuma īpatsvars ir jāpalielina, ņemot vērā uh, Uh, nu, demontāžas ātrumu. Tāpat būtu jāizveido tāda uh, darba grupa, komiteja, kas aps, apkopotu dalību valstīs gūto pieredzi, lai ar to tālāk varētu dalīties gan Eiropas Savienības ietvaros, gan pasaules mērogā. Tam būtu pievienotā vērtība. Paldies, piekrītu visām jūsu idejām. Paldies, kolēģi! Tagad Masimo Garipa no Eiropas komisijas lūdzu. Enerģijas ģenerāla direkcija. Es nekļūdījos, vaicā priekšsēdētājs. Labi. Labrīt, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Sākumā gribēju pateikties referentam Koram Bašev kungam par lieliski paveiktu darbu, sagatavojot šo priekšlikumu. Vakardien mēs jau jūsu komitejā diskutējām par Ignalinas atomreaktoru. Par to vairs nerunāšu, tādēļ eh, pievērsīšos tikai un vienīgi šim konkrētajam priekšlikumam. Gribēju jums atgādināt divus būtiskus faktus. Pirmām kārtām kodola drošība ir Eiropas Savienības eh, galvenā prioritāte. Tādēļ mēs šo priekšlikumu gan par Kozloduju, gan uh, Bohnoduici nosūtīsim tālāk. Otrs uh, strateģisks apsvērums, kas izriet no šī priekšlikuma, ir tāds, ka pirmo reizi tas viss tiek piedāvāts kopīgi tā, tad visu trīs uh, spēkstaciju slēgšana reizē, gan Kozledu, gan Bohnu Dūvica, gan arī kopīgais izpētes centrs. Protams, informācijas un zināšanu apmaiņa eh, varētu šo eh, spēkstaciju eh, slēgšanu pātrināt mēs uzskatām, ka referents šeit ir nācis klajā ar ļoti labiem priekšlikumiem. Runājot par komisijas priekšlikumā paustajām summām, tās sasaucas ar Slovākijas un Bulgārijas aplēsēm. Uh, Es domāju, ka slēgšanas operācijas varētu beigt 2025. un atbilst, attiecīgi 2030. gadā. Visu beidzot gribētu pieminēt arī līdzfinansējumu. Mēs runājam par 30-40% līdzfinansējumu līmeni. Uh, Un kā viens no godātajiem deputātiem teica, saskaņā ar 2016. gada revīzijas palātas ziņojumu, um, ja uh, abas puses uh, aktīvāk iesaistās arī finansiāli šajā operācijā, tad, protams, tas uh, nāk tikai par labu šiem plāniem un abas dalību valstis piedalīsies ar līdzfinansējumu, ko ir paredzēts ierobežot maksimāli līdz 50%. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Vēlējos atvainoties gan Količeka kungam, gan Leševaljeru kundzei, bet jūs īsti man nedavāt ziņu, ka vēlēsieties runāt. Un Ševaljeru kundze ir ēnu referente. Bet jūs gan nebijāt sarakstā, runātāju sarakstā. Jā. Bet labi, došu jums vārdu, jo jūs vēl kā goe pārstāvs neesat runājis, arī Količekungs tagad runās. Paldies, es esmu tikai inženieris, es neesmu politikas speciālists, tādēļ neesmu ēna referents par šo ziņojumu. Jā, mēs runājam par valsti, no kuras nāk eh, daži no eh, cienīgajiem kolēģiem. Langena kungs cienītais, augstu godātais kolēģis runāja par kādas valsts valdības uh, lēmumu slēgt visus kodolstācijas blokus, un viņiem pašiem tad ir savu lēmumu jāfinansē. Visas trīs valsts arī parakstīja iestājas noliegumu Eiropas Savienībā - Lietuva, Bulgārija un Slovākija. tām vajadzētu tad arī finansēt šo AE, AES slēgšanu. Tām vajadzētu ar savu finanšu ieguldījumu tad arī piedalīties. Esmu patiešām pārsteigts, ka kāds no komisijas bez jebkādām uh, tehniskām zināšanām lemj, ka katrai valstī ir jāiemaksā vairāk, lai slēgtu AES. Vēlētos patiešām uzaicināt komisijas ekspertus uz tehniskām diskusijām, vai viņi zina, cik lielas ir šīs spēkstacijas, cik daudz kodola apkritumu ir jāapglabā, cik liels ir radiācijas rādījus un cik eh, daudz šī materiāla vēl ir uz vietas, kā rīkoties ar visiem šiem kompozītu metāliem un tā tālāk. Un vai kāds no komisijas ekspertiem apzinās, ka it sevišķi Lietuvā ir 10 km radiusā atrodas vēl materiāli 10 km radiusā no šīs kodolstacijas. Un vai kāds no jums kādreiz e, ir tik lielu tā tad 10 e, kvadrātkilometrus atvarošu teritoriju slēdzis tik milzīgu atomelektrostaciju? Lūk, šie jautājumi mums ir jāatrisina. Un papildus tam es uzskatu, ka vakardien kad diskutējām par šīm programmām, nākotnēm, par uh, to, kā rīkoties ar radioaktīvo materiālu, kam ir augsts radiācijas līmenis vai zems eh, radiācijas līmenis, mums ir jādomā, kā šo materiālu neutralizēt, ko ar to darīt. Mums eh, tas ir jāiekļauj savās programmās, kad pētīsim, ko darīt ar visu šo materiālu un stacijām jo, piemēram, vai Vācija var runāt par kodolreaktoriem citās valstīs, tie ir, ir vēl citi mazāki kodolreaktori, piemēram, Vīnas centrā, viņu universitātē. Un arī nākotnē tas būs jāslēdz. Esmu pārliecināts, ka daudzās universitātēs Eiropā ir maziņi miniatūri kodolreaktori un agrāk vai vēlāk mēs sastapsimies ar uh, dilēmu, ko tad darīt ar šo materiālu, kas ir izmantots reaktoros dažādās simulācijās. Uh, ko darīt ar augstas un zemes radioaktivitātes materiālu. Šādas zināšanas manās acīs ir ļoti vērtīgas. Tās vajadzētu izmantot uh, Austrijā, Itālijā, Vācijā, Francijā un citviet. Ir jāizstrādā tāda programma, lai valstis varētu šo problēmu atrisināt. Nu, tā ir problēma, kas nākotnē kļūs aizvien akūtāka. Paldies tagad, Lešivaljē kundze, lūdzu. ENF grupas vārdā, ja nemaldos, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ir nepieciešams finansējums, lai varētu slēgt kodolstācijas un lai varētu tikt galā ar šiem uh, atomreaktoriem. 90 jau Eiropā līdz šai dienai ir slēgti, 3 vēl ir palikuši. 58 kodola reaktori bija Francijā. Un mums ir uh, jāapglabā arī kodola atkritumi. Slovākija un Bulgārija pirms iestājas Eiropas Savienībā deva solījumus, kādā brīdī šīs stacijas slēgt. Un šie solījumi ir jātur. 14 eh, Eiropas dalību valstis ražo kodolenerģiju. Tās varētu um, nākt uh, talkā ar padomu šīm trim valstīm, uh, lai tās varētu labāk uh, tātad visus nepieciešamos procedurālos un praktiskos soļus veikt. Mums ir arī jādomā uh, par labākām, drošākām kodola centrālēm, ja dalību valsts vēlas tās paturēt. Ir jābūt arī, protams, um, labiem zinātniskiem pamatojumiem, informācijas apmaiņai. Un, ja mēs runājam par konkrētu energomiksli, tam nevajadzētu būt tādam, kas ierobežo dalību valstis, bet gan dalību valstīm piedāvā pietiekami brīvas izvēles iespējas ir dalību valstīm jāpalīdz tikt galā ar šo jautājumu, lai tās varētu slēgt kodola stācijas, un mēs visi pēc tam būsim ieguvēji. Bet dalību valstīm ne, eh, komisijai nevajadzētu iejaukties šādā strateģisku lēmumu pieņemšanā dalību valstīs ir jābūt konkrētai programmai, kopīgam budžetam, lai resursus varētu izmantot pēc iespējas lietpratīgāk un e, piedāvāts e, arī noteikt maksimālu līdzfinansējumu līmeni, e, maksimums 50% no Eiropas Savienības. Man tas šķiet patiešām ļoti piemēroti. Paldies, kundze! Langena kungs. Jūsu vārdu Količa kungs divreiz pieminēja. Es domāju, ka jūs vēlētos reaģēt. Vienu minūti, ne ilgāk. Jā, nu, tās bija tādas ļoti dzīvīgas debates, un tad man ir jābūt arī iespēja reaģēt priekšsēdētāja vietnieks, inženieris, teica, ka no politikas neko nejēdz, bet kā inženieris gan viņš ir uh, pieredzējis. Es. Negribu teikt, ka kāds, kas kaut ko saprot no tehnikas, gribētu šeit spraust sprunguļus riteņos. Uh, bet, piemēram, Lietuvā kopīgās izmaksas jau ir aplēstas pusotra miljārda apmērā. Slo eh, Bulgārijai 731 miljonus, vairāk par 600 miljoniem Bulgārijai, 890 miljoni vēl ir paredzēti, lai visas šīs operācijas sekas izvērtētu. Nu, summa ir visai iespaidīga. Mums ir jāapzinās šie astoņi pirmās paaudzes kodola reaktori, kas tika būvēti eh, pēc padomju lekāliem, eh, kas ar tiem notiks tālāk, un Eiropas Savienībai to slēgšana ir jāfinansē. 2008. gads, eh, kas notika, gribu runāt par Ignalinu. Uh, Kāds krievu inženieris toreiz teica, ka abos kodola reaktoros ir investēts 300 miljonu eiro, lai paaugstinātu drošības līmeni. Kādreiz eh, bija 30, 40 nelaimes gadījumi, par kuriem tika ziņots gada laikā, un tagad nav neviena šāda paziņojuma trauksmes signāla bijis, un tagad šis skaistais kodola reaktors pēkšņi ir jāslēdz. Es uzskatu ka Ignalīnas gadījumā var piešķirt 80%, citu kodola reaktoru gadījumā 20%. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies, kolēģi! Man tagad vajadzētu dot vārdu Eiropas komisijai vēlties komentēt. Otro reizi jums došu vārdu, tādēļ esiet lakonisks. Garības kungs. Paldies! Priekšsēdētāji, man gan nav eh, turpmāk komentāru. Paldies! Korompāšev kungam, tad atkal došu vārdu referentam. Paldies! Priekšsēdētāji, ar jūsu laipnu atļauju. Atālināšos no savas uh, lomas kā referents, bet runāšu kā bulgāru deputāts. Ir patiešām cīniski pieprasīt trim valstīm slēgt kodolreaktorus. Es pat to noslau, nosauktu par ultimātu, un tad uh, Eiropas komisija saka, jums vajadzētu labāk parūpēties par saviem reaktoriem. Kā jau Količek kungs teica, tas nebija suverēns lēmums, ko pieņēma uh, suverēnas kandidāta valstis. Eiropas Savienība to izvarzīja kā priekšnosacījumu tolaik. ES bija 15 dalību valstu. Un mums tika pateikts, vai nu jūs iestājieties Eiropas Savienībā, slēdzot reaktorus, nu, vai arī neiestājieties. Bulgārija un Lietuva piekrita slēgt kodolreaktorus. Kā kolēģis teica, Lietuvas kodolreaktors būtu varējis turpināt darboties. un mēs būtu varējuši izvairīties no 63 miljonu eiro izlietošanas. 9 miljonu eiro gadā tas prasīja. 9 miljonus eiro gadā. Es esmu ticies ar visu trīs valstu valdībām, un vienīgā valsts, kas neprasīja papildus finansējumu, bija Bulgārija. Komisijai Vajadzētu atcerēties šo mums uzstādīto ultum, ultimātu. ja mēs runājam par suverēnu valstu, suverēniem lēmumiem, tām ir jāuzņems atbildība par saviem reaktoriem, bet tas tika izvirzīts kā nosacījums, lai mēs varētu iestāties Eiropas Savienībā. Es domāju, ka jūsu komentāri patiešām nav pamatoti un attaisnoti. Es esmu pārliecināts, ka mēs atradīsim risinājumu, jo Bulgārijai un Slovākijai piešķirtais finansējums ir visai pieticīgs, bet mēs esam jau ar visu tikuši galā visai labi un ceru, ka programmas tiks īstenotas noteiktajā laika posmā. Es ceru, Būs vairāk finansējumu kopīgajiem izpētes centriem. Mums, protams, ir jau jāizmanto dalību valstīs apkopotās zināšanas tās būs svarīgas ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās. Paldies! Grozījumi ir jāizniedz līdz 18. oktobrim. Par tiem eh, spriedīsim eh, komitejā 5. novembrī un balsosim 3. decembrī. 11. darba kārtības punkts ITER, Eiropas kopuzņēmums un. Un kodola sintēzes enerģijas izmantošana. Tas ir startautiska mēroga projekts. Mūsu referents ir uh, Marijans Žants Marinesku. Kolēģi, gribēju atgādināt, ka padomē nav jāapspriežas ar Eiropas parlamentu saskaņā ar procedūru, bet mēs lēmām paust savu nostāju, sagatavojot pašiniciatīvas ziņojumu. Protams, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs par to esam jau vairākas reizes apspriedušies. Un tagad reaģējam uz komisijas priekšlikumu par priekšlikumu grozīt padomes lēmumu, um, kas datēts ar 2007. gadu, veidojot uh, kodola sintēzi un izmantojot um, šī projekta priekšrocības. Mēs esam daudz uh, patiešām jau finansējumu šajā jomā izdevuši, un tagad došu vārdu Marianam Žanam Marinesku. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că ITER este un... Liels paldies, priekšsēdētāji. ITER bija ļoti svarīgs projekts. Es domāju, mums jāturpina to atbalstīt. Pēdējā laikā projekts virzās uz priekšu diezgan ātri, vairs uh, nesaskaramies ar tām problēmām, kāds bija pagātnē. Tagad ir ārējie auditi, kas liecina par to, ka projekts var panākt ļoti labus rezultātus savā ziņojumā. Es uh, ziņoju par administratīviem aspektiem. Yeah jo ir paredzētas komisijas, bet nav īsti skaidrs, cik, tajos, cik tajās ir jābūt darbiniekiem vai kad tam ir jābūt gatavām visādi citādi. Es esmu viensprāts ar komisijas priekšlikumu. Paldies! Lielas paldies! Dargais kolēģi, jūs izteicāties ļoti skaidri un kodolīgi. Nepārprotam. Paldies! Zanonato kungs, sociāldemokrāta politiskās grupas vārdā. Paldies, priekšstādātāji! Es vēlētos pateikties Marinesku kungam par viņa atzinumu projektu. Manā skatījumā tas ir ļoti vērtīgs. Īpaši piekrītu tam, ka ir jāparedz pietiekams finansējums pētī, eh, pētījumiem kodolsintezē. Es ceru, ka ITER var apliecināt to, ka kodola sintēze būs atjaunīgais enerģijas avots. Šim projektam ir jāpierādas, ka kodola sintēze var darboties ilgstoši, vairāk par stundu. Tā tad es pilnīgi atbalstu šo Eiropas projektu un atbalstu arī atzinumu sagatavotāju viedokli par budžetu. Nākošajā daudzgadu finanšu schēmā Eiropas Savienībai ir jāsaglabā savas apņemšanās, lai varētu saglabāt savējas arī starptautiskie partneri. Runājot par eh, punktiem atzinumā, es domāju, tas punkts, kas aicina padomī rīkoties, lai veicinot sadarbību un sinerģiju, ir jo īpaši interesanti. Šīs sinerģijas attiec uz ITAR un Euratom. Es piekrītu arī tam, ka ir jānosaka standarti un noteikumi, lai saņemtu ieguldījums graudā, un eh, padomi arī tiek aicināti iekļaut noteikumus par kopīgajiem uzņēmumiem, kopuzņēmumiem attiecībā uz statusu un uz to, kā strādājošie uh, locekļi tiks uh, saņem savu algu. Es vēlētos uzzināt, uh, atzinam sagatavotāju kungs, ko jūs uh, ar to domājat, ka jāievieš noteikumi par uh, līdzdalību um, uzņemošajā valstī? Kāds ir uh, nodokļa? Uh, nodoms. Es uh, iesūtīšu grozījumu priekšlikumus. Un kā jau komisija teica savā mm, ziņoja savā 2017. gada komunikācijā, jāparedz pietiekams laiks neparedzamām situācijām, tad tas uh, padarītu šo laika grafiku uzticamāku. Es domāju, uh, ka ir eh, jānovērtē jaunā padomas pieņemtā pieeja riska pārvaldībai. Jāraugās tālāk uz jomām, kā mm, sistēma var pārvaldīt. Es vēlos, lai tiktu pieminēts tas, ka padome nav sazinājusies, apspriedusies ar Eiropas parlamentu. Komisija ir paredzējusi reformēt Euratora līgumu. Tā būtu vienreizēja iespēja beidzot arī parlamenta piešķirt koplēmuma eh, funkcijas šais jautājumos. Noslēgumā vēlos teikt, ka tas ir milzīgs uh, eksperiments, zinātniski svarīgs uh, eksperiments. Septiņas valstis, uh, kas ir būtībā puse no, val, no uh, iedzīvotāju skaita, uh, strādā pie šāda visaptvaroša projekta. Tam jāturpina tas ceļš, uz kur tas ir nostājies. Jāizvairās no tālākās aizkavēšanās. Paldies! Revasī kundze, zaļo vārdā lūdzu. Paldies, priekšstādātā. Šis ITER projekts. Kad es paraugos uz man dārgā kolēģa grozījumu, mazinumu iesniegumu grozījumu, tur ir sacīts, ka ITER atrisinās klimata uh, izmaiņu problēmu. Es vēlos sacīt, ja klimata uh, sasilšanas dēļ 2050. gadā ir uh, 3 uh, grādu pas pasiltnēs, būs par vēlu. Uh, Un tad, kad viņš saka, ka kodola sintēze jāpiešķir svarīga loma Eiropas un globālajā uh, enerģētikas ainā, ievērojot klimata pārmaiņas, un tas būs konkurētspējīgs uh, enerģijas avots, tad man jāatzīst jūs eit par tālu. Jo, ja mēs sakām par konkurētspēju šeit, paraug, paraugieties uz ITRP, uh, 5,9 miljardi sākotnēji, tagad ir 19 miljardi paredzēti. Interesanti ir tas, ka ASV enerģētīgas dep departaments ir paredzējis, ka ITER izmaksās 65 miljārdus uh, dolāru. Tātad, cik tālu mēs neesam tikuši, izmaksas tikai vēl pieaug. Katreiz tiek sacīt, ka Izmaksas jāsamazina, bet jau ITER eh, struktūra pati ir dārga, jo ir vairākas valsts, kas piedalās. Eh, katrs eh, sniedz kaut kādu veidu aprīkojumu, un līdz ar to tas ir milzīgi apjom projekts. Un tad ir tehniskas dabas mm, projekts. Jūs gribat sauli tādā kā kastē ielikt, bet šī kaste vēl nav izveidota, tu jau runa par miljonu <laughs> grādu ir vajadzīgs tāds apjomīgs tehnoloģiskais risinājums, kas vēl nav izdomāts. Man ir problēma ar laiku. Jautājums komisijai, kad jūs domājat, ITER tiks iesaistīts elektriskajos tīklos? Jā, jo ITER ir vienkārši plāzmas ražotājs, tad ir otrais reaktors, kas to pārstrādāt, arī trešais reaktors, kas būs ražošanas uh, reaktors. ITERS pats par sevi elektrību tīklā nepiegādās. Tad kāda ir šī aplēse? Mēs runājam par 2050. gadu, bet mēs jau desmit gadus esam iekavējuši. Tad eh, kurā brīdī tad tas notiks un kādā līmenī? Un komisija vienmēr runā par ITER eh, demontāžas izmaksām. 2010. gadā mēs izvērtējām, kāda bija situācija tolaik. Nevajag jau iedomāties, ka kodola sintēze ir uh, ražošana pat par sevi. No vienas puses, es uh, esmu radījusi neatkarīga laboratorija, zinu, par ko ir runa. Uh, radioaktīvo ogļūdenraži nevar apstādināt. Jā, ir kāds negadījums, tā ir pilnīga katastrofa, kas būs visur. Un pēc tam jūs būs aktivācijas produkts, metāli, tie kļūst par radioaktīviem, tad nevajag jau te apgalvot, ka kodola sintēze nav radioaktīva. Jā, tur ir plutonijas un cits vielas, tomēr ir arī radioaktīvas vielas. Es domāju, ka ITER ir vienkārši milzīga. Eiropas naudas izšķērdēšana, mēs varam veikt eh, enerģētisko pāreju, citus eh, atjaunīgās enerģijas avotus. Visi saka, ka, lūk, ka ir klimata izmaiņas problēma, bet šis projekts šo problēmu neatrisinās. Es atbalstu to, ko man kolēģi no sociālistiem teica, ka ir jāpārskata Eiratom līgums, jo mēs jau te tikai atzinumu sniedzam un nekāda lielā nozīme jau tam nav. Ir jāpārskata Eiratom līgums. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs manā sarakstā ir inženieris Kohiče kungs, lūdzu, <clears throat> priekšstādātā vietnieks. Paldies, eh, paužu nožēlu, ka nevaru piekrist eh, kolēģim. Mēs ilgstoši runājām vakar par eh, nākotnes <clears throat> attīstības un pētniecības programmu. Un izskanēja informācija, ka tās programmas, kas saglabā, eh, kas tiks saglabāts, tam ir jābūt īpaši modernām. Un šī programma tiešām ir moderna. <clears throat> programma jūs teicāt eh, par materiālu, kas vajadzīga augstas temperatūras videi, vide, kas nav pazīstama. Šodien mēs ražojam plazmu šodienas ITER projekta ietvaros mēs ražojam plazmu, mēs mēģinām šo plazmu kondensēt. Tas ir mūsu pirmais mērķis. Un tas nekādā veidā nerisina vides klimata sasilšanas problēmu. Otrajā posmā, kā jau jūs teicāt, mm, būs izbūve, un tad trešajā fāzē nu, tas jau būs tad, kad uh, mūsu bērni būs pieauguši, mēs cerams spēsim no tā iegūt enerģiju. Tā ir vismodernākā pētniecība un pateicoties. Un eh, tās gaismā mēs nekad nevaram teikt, vai virziens, kurā dodamies, ir pareizs. Taču vismaz tie ir vismodernākie pētījumi, tas ir kas vienreizējs, un arī jāuzdod sev jau tas jautājums, kur jūs pieminējat, ko darīt ar šiem materiāliem. Jā, atkal tas viss būs jādemontē. Un es atkārtošu, te ir runa par vismodernākajiem pētījumiem. Tātad mums tie ir jāatbalsta, manuprāt. Eiropas Savienība nav vienkārši tirzniecības asociācija, te nav runa tikai par personu brīvo apriti, bet arī par ideju brīvo apriti. Un modernā pētniecība var mums ļaut būt gana konkurētspējīgiem modernajā pasaulē, un ITER ir tieši šāda loma, tāpēc mēs to atbalstām. Lielas paldies! Nākošais runātājs Tamburāno kungs lūdzu. Paldies uh, atzinumu sagatavotājiem. Paldies par viņu rekomendācijām. Uh, jūs mēģināt uzlabot šo projektu. Ja mēs atbaltām, atbalstām ITER un tā mērķus, tad varam atbalstīt arī mūsu kolēģi ierosinājums. Es piekrītu Zenonato kungam. Parlaments ir svarīgs šajā procesā. Parlamentam ir jāparedz uh, Mm, loma šajā koplēmuma procedūrā, tāpat kā daudz citu projektu gadījumā. Runājot par ITER un tā nākotni vai tā finansējumu, ka tas vajadzīgs lielāks, mums ir tāda mm, divējāta nostāja. Mm, nevis tāpēc, ka enerģija nebūtu svarīgs pētījuma objekts, bet gan tāpēc, ka šis projekts jau ir pieprasījis daudz resursu no Eiropas Savienības. Un nekādu konkrētu secinājumu vēl nav. Runājot par atzinumu pirmo punktu, kodola sintēzē jāpiešķir svarīga loma uh, pasaules un uh, Eiropas uh, energo kokteili, jo tas ir ļoti svarīgs konkurētspējīgs sektors. Šī lieta mums ir jāapspriež nebūs nekādu konkrētu rezultātu enerģētikas jomā līdz 2050 gadam. Nekāda enerģija vēl līdz tam netiks iegūta. Un jau tas parāds milzīgus resursus no Eiropas Savienības un dalībvalstīm. Šodien gaisma tuneļa galā nav redzama. Ja mēs gaidām, ceram uz vidē draudzīgu, tīru enerģiju, tad Patiesībā mēs patērīsim daudz vairāk resursu, nekā mēs tos iegūsim. Starptautiskās klimata izmaiņu konferences ziņojums liecina par to, ka mums laika ir vēl mazāk. Mums ir tikai laiks līdz 2020 gadam, lai novērstu klimata katastrofu. Resursi ir jānovirza tur, kur tie var spēlēt nozīmīgu lomu šodien. Te ir runa par eh, enerģijas uzglabāšanu, piemēram un jāizvairās no virtuālās uzglabāšanas. Tāpat var pievērsties energoefektivitātei transporta jomā, lai preces tiktu transportētas tīrā veidā. Mums nav laika, ko zaudēt. Mums vairs nav laika. Vēlos noslēgt uzstāšanos uz filozofiskas nots. Mums tiešām ir jādomā viņu pus tehniskiem aspektiem. Jautājums, ko es pats sev bieži uzdodu, ir šāds. Uh, vai cilvēks ir gana gudra, lai, lai izmantotu enerģijas avots, um, kas, uh, kur trūkst. Nākošā runātā bija paredzēta Ševaļie kundze, bet viņa ir devusies prom, saka priekšsēdētāji. Grostēt kundze, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos apsveikt mūsu referentu, mūsu kolēģu Marianu Marinešku, jo viņa ziņojums ir lielisks. Es atgādināšu, ka ITER nav tikai Eiropas projekts, tas ir starptautisks projekts. Eiropas Savienība ir uzņēmusies apņ, saistības ar dažām citām pasaules valstīm, un ieguvums ir tāds, ka tā ir Eiropas Savienība, kurai ITER ir tās teritorijā, tāda mēs neapšaubām esam svarīgs eh, ieguldītājs 45% apjomu. Jā, šis ir ļoti ilgtermiņa projekts, ļoti novatorisks projekts, un, protams, nevar cerēt uz tūlītājiem augļiem no šiem ieguldījumiem. Šis ir ilgtermiņa, ilgtermiņa projekts, tas attieksies uz nākošajām paudzēm, un mums, politiķiem, ir jābūt gataviem domāt par mūsu nākošo paudzi nākotnē. Jā, šis ir ļoti sarežģīts, ļoti ambiciozs projekts, Mm, citstarp arī tā starptautiskās dimensijas dēļ. Tas ir eh, projekts, eh, kam ir liela starptautiski labvēlīga ietekme. Te ir runa par kodols sintēzi, eh, tas ir svarīgs zinātnis projekts. Šis projekts ļaus mums attīstīt zinātniskās tehnoloģiskās prasmes zināšanas, kur mums šodien mūsu rīcībā nav. Bet tas ir arī svarīgi investēt šajā jomā, lai uh, panāktu pilnīgu novatorismu. Vēl jau vairāk tāpēc, ka šīs inovācijas labvēlīgi ietekmēs daudzas rūpniecības nozars. Te nav runa tikai par kodolsintēzi, kaut arī tas ir svarīgs temats. Neapšaubāmi ir vēl daudzas citas zināšanas, ko var iegūt no šī novatoriskā ITER projekta. To var salīdzināt ar atjaunīgiem enerģijas avotiem, taču tas ir tā kā pārāk pieticīgi. Jā, tas būs atjaunīgais enerģijas avots, taču šis apjomīgais projekts nav salīdzināms ar kaut ko citu. ITER ir nākotnes projekts, kurš manā skatījumā ir nepārprotama atbalsta vērts. Paldies! Thank you, thank you very much. Lielas paldies! Saka priekšstādātājs. Mūdī kundze lūdzu. Lielas paldies! Paldies referentam un ēnu referentiem par viņu veikto darbu. Es paturpināšu citu kolēģu sacīto. Šis ir iespaidīgs, svarīgs projekts. Tas Eiropas Savienībai būtu jāvērtē augstu, ņemot vērā, kā tas ietekmēs klimata izmaiņas. Ja mēs izvirzītu tikai šo mērķi vien, E, ITER projektam, tad mēs ignorētu mūsu atbildību. Bet šis ir e, ļoti svarīgs projekts, e, tāds ambiciozs projekts, svarīgs tehnoloģisko izaicinājumu klimata izmaiņu kontekstā. Tāpat ir arī jāatzīst, ka jau ir labums Eiropas pilsoņiem no šī projekta, ir jauns darba vietas, ir ultramodernas tehnoloģijas Piemēram, mēs mācāmies um, rīkoties ar jauniem materiāliem, iegūms ir zinātnē, un kā jau citi teica, šis projekts ir vienreizēji starptautis, un mēs esam līderi šajā jomā, un kā jau Krustets kundze teica, uh, šī projekta mājvieta ir Eiropas teritorijā, tātad mums ir liela loma noslēgšu savus komentārus par to, ka tas ir uh, starptautisks projekts. Ievērojams ieguldītājs šai projektā ir netālu no Oksfordas mm, izvietotais uh, pētniecības centrs. Tas uh, var sniegt savu ieguldījumu plazmas uh, ražošanas attīstībai līdz 2025. gadam. Tā tad nepārprotam atbalsta darbu, Pīter. Paldies! Thank you. Thank you very much. Liels paldies! Vēlos dot vārdu Lišavaļie kundzei. Jūs vēlaties tagad izteikties? Ne? Labi, paldies! Eiropas komisijas vārdā enerģētikas ģenerāla sekretārāta vārdā izteiksies Karība kungs. Paldies, priekšstādātāji! Vispirms vēlos pateikties referentam par ļoti labo darbu. Un komentēt komisijas priekšlikumu. Kā jau viņš minēja, vairums no viņa komentāriem bija administratīvas dabas, tomēr manā skatījumā tie bija svarīgi jau tā tiek atbalstīts, paskaidros šis priekšlikums komisija, um, tos ņems vērā. Klausījos mm, deputātu komentāros. Es domāju, ir svarīgi uzsvērt to, ka ITER ir apjomīgs, ilgtermiņa, starptautisks projekts. Tas ir ultramodernas pētniecības uh, kontekstā uh, tas ir uh, jaunu darba vietu sniedzējs, tas arī uh, veido jaunas darba iespējas Eiropas rūpniecības nozarēm, un tas notiek šodien un ne 2050. gadā. Tas ir arī, tā ir arī īstermiņa, uh, ilgtermiņa atbilde uz klimata izmaiņām. Mēs nevaram aprobežoties mūsu darbā, raugoties tikai uz pašreiz aktuāli risināmām problēmām. Es domāju, ka komisija ir eh, paskaidrojusi ITER tematu, kad eh, pagājuši gadu publicējām komunikāciju, uz kuru atsaucās Zana NATO kungs savā runā. Tur mēs uh, Eh, skaidri analizējam situāciju, kāda ir pat laban un kas vajadzīgs nākotnē. Tur ir runa par finanšu resursiem, nākošajā daudzgad finanšu schēmā un arī pēc tam līdz uh, eh, ITR ir pilnīgi izveidots. Atgādināšu, ka komisijas priekšlikums pašreizē daudzgad finanšu schēmā ir 610 eh, miljārdi eiro. Divus jautājumus uzdeva mm, zaļās grupas pārstāvi Rivāzī kundze. Kad ITER tiks iekļauts tīklā? ITER nav paredzēts tā, lai to iekļautu e, elektroenerģijas tīklā. ITER ir. Um, veidots, lai pierādītu kodola sintēzes zinātnisko tehnoloģisko risinājumu tas ražos vairāk enerģijas nekā tajā tiek ieguldīts ilgstošu pietiekamu laiku. Tāda ir ITER misija. Jā, ir jāveic pietiekami darba posmi, pamatoties uz ITER pieredzi, lai varētu pierādīt, ka šim ieguldījumam būs uh, ieguvumi. Mums ir vairākas uh, problēmas saistībā ar uh, mašinērijas izveidi, tagad vēl nav runa par datumiem, kad tā tiks ieslēgta, pieslēgta tirgu. Otrs jautājums tika uzdots. Ir uh, noteikums ITER līgumā par fonda izveidi, tas tiks izmantots, lai demontētu šo iekārtu. Jā, iekārta ražos radioaktīvo materiālu. Tas ir taši, taču tas ir pavisam atšķirīgs materiāls, eh, atšķirīgs no tā, kas tiek ražots šodien kodola reaktora. Un eh, šī materiāla demontāža ir salīdzinoši vienkāršāka, un arī dzīves ilgums šim materiālam ir īsāks. Paldies! Thank you very much! Paldies par šiem komentāriem! un es uh, lūkšu mūsu referentu Marinesku kungu noslēgt šīs debatas. Paldies, priekšsādātāji! Atbilde uz šo jautājumu nav problēmu ar uzņemošo valsti. Mums ir izcila sadarbības ar šo valsti un uh, ITER. Francija tā tad ir uh, šī uzņemošā valsts. Un tātad šeit ir arī gan oficiāli, gan neoficiāli vienošanās nepieciešama. Par to runāju savā ziņojumā. Paldies! Tātad aicinu kolēģus arī doties uh, vizītē, apmeklēt uh, šo objektu. Tā ir tiešām ļoti interesanti tas ir interesants objekts un Eiropas Savienībai ir eh, jābūt inovatīvai, bet tas ir saistīts viss ar risku. Bez riska eh, inovācijas nav iespējams. Ja mēs apturētu šo projektu, tad mēs, nu, būtībā iznīcinātu inovāciju idejas eh, Eiropas Savienībā. Mums nav vienkārši citas iespējas, mums ir jāvirzās uz priekšu. Tas ir startautisks projekts un mums jābūt ir līderu pozīcijās. 11. Uh, oktobrī grozījuma iesniegšanas termiņš, 21. novembrī balsosim par šo ziņojumu. Tālāk Eiropas uh, kohēzijas fonds un mēs uh, sagatavojamies daudzgadu finanšu schēmai, diskusijai par to. Eiropas komisija ir sagatavojusi regulu par reģionālās attīstības fondu, kohēzijas fondu 29. maijā. Tas ir uh, iesniegts un uh, ir norādīti īpaši mērķi un aptvērums atbalstāvošiem fondiem un kādi pasākumi var saņemt finansējumu no šiem fondiem. Un ļoti svarīgi ir arī, ka mūsu itre tem, tematika arī eh, ir eh, saistīta ar Reģionālās attīstības fondu un kohēzijas fondu. Aicinu kolēģi Migelu Vegas, kurš aizstāja Žao Ferreiras kungu no GOE, uzsākt mūsu debatas. Lielas paldies! Runāšu portugāļu valodām. Gribu pastāstīt, kādēļ aizstāvu aizstāju savu kolēģi, kas nevarēja ierasties, tādēļ, ka Portugālē viņam bija tikšanās. Un tagad nolasīšu referenta piezīmes par šo ziņojumu. Tātad. ir jāsaglabā kohēzijas politikas pamat iezīmes proti samazināt sociālo un teritoriālo nevienlīdzību Eiropas uh, Savienībā un tieši tai ir jābūt kohēzijas politikas galvenai domai Eiropas komisija ir veikusi publiskas konsultācijas par šiem jautājumiem, un lielākā daļa aptaujas dalībnieku uzskatīja, ka reģionālo atšķirību samazināšana ir ļoti svarīgs uzdevums, un tāpat vairāk jādomā par sociālo integrāciju un cīņu pret nabadzību. Tas ir mūsu izējas punkts, pamatnostādne bet uh, tā, tagad arī kritiskāks piezīmes. Tad ir runa par regulu, uh, kas paredz 10% samazinājumu sociālajiem finansējumam un 45% samazinājumu kohēzijas fonda finansējumam. Tas viss apdraud mūsu pamatmērķu sasniegšanu. Un būtībā šeit pat var runāt par divkāršu samazinājumu, gan kvantitatīvu samazinājumu, jo tiek samazināts uh, kopējais finansējuma apjoms, bet arī uh, nu, atteikšanās no mērķiem arī tiek uh, samazinātas dalība valstu izvēles iespējas un mēs eh, ar saviem grozījumiem cenšamies aizstāvēt mūsu idejas. Tātad mūsu mērķis ir samazināt atšķirības starp reģioniem, un tāpat laikā ir jāparedz arī noteikta elastība, uh, lai uh, mazinātu tā saucamās uh, tematiskās koncentrācijas negatīvo ietekmi konkrēts piemērs. Ir uh, tātad iespējas vest uh, sarunas ar katru valsti atsevišķi, lai izvairītos no šiem tematiskiem ierobežojumiem un tādējādi dalību valstis kohēzijas fonda finansējumu var novirzīt uz tiem reģioniem, kuriem Eh, viņu prāt, eh, tātad šie līdzekļi būtu visvairāk nepieciešami. Un mūsu grozījumos ir eh, runa par vairākiem svarīgiem punktiem. Pirmkārt, par augstas kvalitātes vispārējais nozīmes pakalpojumiem, ilgtspējīga mobilitāte reģionos un uh, arī uh, zemoglekļā transporta līdzekļi. Tātad atbalsts dzelzceļa attīstībai, reindustrializācija tais reģionos, kur rūpniecības, rūpniecība pamazām izzūda Mēs nekā citādi nevaram cīnīties pret uh, šīm lielajām atšķirībām, ja mēs neveicinām nodarbinātības pieaugumu reģionos. Tāpat pēc iespējas labi ir jāizmanto zilās ekonomikas dotās iespējas. Ir tāpat jādomā par vides apsvērumiem, iztenojot gan pilsēta attīstības, gan mājokļu politiku. Nedrīkstam aizmirst arī par īpaši attālajiem reģioniem. Jo mēs uzskatām, ka šeit piedāvātā attieksme pret šiem reģioniem ir absolūti nepieņēmama. Un Žoru Ferrero kungs vēlas arī pateikties sekretariātām par sniegto atbalstu un žāvu ar eh, lielu prieku sadarbosies ar visiem ēnu referentiem darbā pie ziņojuma. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jā, šie eh, grozījumi ir eh, svarīgi. ITRE komitejai tiešām mums ir jādomā par to, kā finansēt svarīgus pasākumus. Un tagad vārds Rātkes kungam no ETP. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, paldies. Pat ja Ferēras kungs nevarēja ierasties, vēlos tomēr viņam uh, vispirms pateikties par sagatavoto priekšlikumu un esam gatavi sadarboties ar referentu un ēnu referentiem lai tuvāko nedēļu laikā varētu dot svarīgu ieguldījumu šajā svarīgajā jomā. Man arī tas uh, ir svarīgs uh, tematiskais loks. Es pārstāvu Rūras uh, reģionu uh, Vācijā arī tur tiek slēgta pēdējā ogļu šahta un arī uh, uh, tērauda rūpniecība sapjoma ar viens sarūk. Un tādēļ arī mans uh, reģions un daudz citi reģioni Vācijā un Eiropā piedzīvo sarežģītus struktūrālus pārveidojumus un to visu nevar paveikt tikai ar reģionāliem un nacionāliem spēkiem, bet mums ir nepieciešams atbalsts un koordinācija Eiropas Savienības līmenī ir uh, pozitīvi piemēri, kur šīs struktūrālās pārmaiņas iet pareizā virzienā, bet ir arī citi negatīvi piemēri, tiek likvidētas darba vietas un uh, Eh, to vietā tiek eh, radītas eh, darba vietas pakalpojumu jomā loģistikā, bet atalgojums ir daudz zemāks. Un tas nozīmē arī mūsu saim, ekonomiskās bāzes eroziju galu galā. Un šis uh, Eiropas Savienības priekšlikums ir visumā pozitīvs, jo tiks sniegts atbalsts arī tātad struktūrāli vājākiem eh, reģioniem. Komisijas priekšlikums ir labs pamats, lai arī varētu veidot programmas viedējā līmenī. Tāpat jānodrošina labas sadarbības starp nacionālo un vietējo līmeni. Uh, un jādomā par daudz līmeņu pārvaldības īstenošanu, par šiem pieciem politiskiem mērķiem, kas ir iekļauts šajā ietvara regulā, tos arī vērtēju pozitīvi. Tur ir runa ne tikai par aktuālām, bet arī svarīgām tēmām. Nu, varbūt mēs arī Uh, mums vajadzētu padomāt par sociālo uh, tiesību pīlāra īstenošanu. Junker kungs ir norādījis, ka tas ir svarīgi, tad tas arī šeit konsekventi būtu jāpiemina. Un pēdējais aspekts migrantu integrācija. Šis temats uh, līdz, šim, līdz šim ir uh, sašķēlis Eiropas Savienību, bet jautājums, kā mēs varam palīdzēt risināt šo bēgļu jautājumu, kā mēs varam arī atbalstīt Eiropas līmenī šo cilvēku integrāciju. Liels paldies, kolēģi, par visiem šiem komentāriem. Nākamais runātājs. Ruperts Mēķjūs, EKR grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Vēlējos uzteikt referentu par sagatavoto projektu. Mēs norādām uh, reģionālās attīstības komitejai, kādas ir mūsu prioritātes, proti digitālā joma un enerģētika. Ir jāpaukstina darba ražīgums, lā, jāceļ labklājība. Uh, Komisijas eh, priekšlikumā ir runa par svarīgākām jomām - tīrā enerģija, IKT eh, un citas jomas. Tur nav tādas ļoti ierobežojoši uh, noteikumi un ir jāsamazina e, birokrātiskais lokus un tas jāsaska, jāsaskaņo ar ekonomisko pārvaldību. Mēs piekrītam šīm prioritātēm, bet dalību valstīm, mūsuprāt, jādod lielākas iespējas definēt savas prioritātes. Tāpat būtu arī turpmāk jāvienkāršo procedūras. Referenta e, priekšlikumā ir runa par elastību, lai dalību valsts varētu vairāk līdzekļus novirzīt savām prioritātēm. Tāpat būtu jā domā arī par uh, siltumnīca efekta gāžu izmešu samazināšanas finansējumu no šiem līdzekļiem. Tāpat ir arī jādomā par reģioniem, no, uh, kur iedzīvotāju skaits uh, strauji samazinās. Mēs uh, mums būtu drīzāk jābalstās uz tirgus ekonomiku, uh, Un uh, mēs, uh, teiksim, nepiekrītam referentam, ka pilnas nodarbinātības un uh, mājokļu būvniecības elementu iekļaušana nebūtu atbalstāma, bet es domāju, ka kopā visi ēnu referenti spēs ietekmēt regulas galā variantu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Saprotu, ka Līve Vierings kundze ir gatava aizstāvēt, aizstāt Rikē kungu Alde grupas ietvaros. Jā, Rikē kungs diemžēl nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, jo viņš eh, vairāk viņa ziņojumi tiek šobrīd apspriesti transporta komiteja. Eh, Rikēkungs pateica par visaptverošo atzinumu projektu. Viņš visumā piekrīt referentam, eh, proti, ka šo abu eh, fondu uzdevums ir samazināt sociālās un sociālo un teritoriālo nevienlīdzību Eiropas Savienībā. Ir tā tad arī jādomā par tematiskām jomām. Uh, Eh, bet eh, piekrīt referentam, ka procentu apjoms, kas eh, ir paredzēts noteiktiem tematiem, būtu jāsamazina. Tāpat pielikumā ir pārāk tālējoši priekšlikumi, un, diemžēl, ir arī punkti, kas nav mūsu komitejas kompetencē, kaut arī šie priekšlikumi kā tādi ir interesanti. Uh, Rikē kungs uzskata, ka 20 miljārdi eiro ir eh, jāpārvieto no eh, reģionālās attīstības fonda uz Connecting Europe instrumentu, lai varētu īstenot atbilstošus uh, uh, infrastruktūras projektus. Desmit miljārdi jau ir pārvietoti no kohēzijas fonda uz Connecting Europe un cerams, ka atbalstīsiet šo jauno ideju un ir gatavs apspriesties ar kolēģiem arī turpmāk. Paldies, Grifins kundze. Paldies, priekšsēdētāji.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 Uh, iesaistīta uh, Mērsīsaidas reģionā uh, Eiropas Savienības programmas īstenošanā, ko finansēja kohēzijas un sociālais fonds, un tas bija nozīmīgi, jo notika uh, darbinieku pārkvalifikācija un apmācība, tāpat uh, tika stimulēta sieviešu atgriešanās uh, darba tirgū. Un es atzīstu, ka tieši Eiropa palīdzēja pārveidot Liverpūli un tās reģionu. Bet ko es gribēju pateikt tagad? Ļoti svarīgi, ka lēmumi tiek pieņemti uh, vietējā līmenī, ņemot vērā vietējos apstākļus, jo reģioni ir ļoti atšķirīgi ar atšķirīgām izējas pozīcijām, un tādēļ jāņem vērā pieredze, kas uz vietām ir visām iesaistītajām pusēm, visi jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesā. Nevar šos lēmumus pieņemt nacionālā līmenī, tie ir jāpieņem vietējā līmenī, balstoties uz vietējiem apstākļiem. Paldies! Jā, tas tiešām var būt ļoti svarīgi, saka priekšsēdētājs, domājot par nākotni. Es uh, saprotu, ka būtu labāk uh, nodrošināt lielāku rīcības brīvību, elastību lēmumu pieņemšanas procesā. Nākamais količeka kungs. Paldies! Es arī vēlos izteikt uh, atsevišķus komentārus par šo tematu. Čehijas republikā mm, uh, arī ir vairāki uh, pierobežas reģioni, kur attīstībā atpaliek. Turklāt mēs saskaramies arī ar struktūrālām problēmām, jo tiek pārtraukta oglu, ogļu ieguve. Pat ja ir zems bezdarba līmenis, problēmas tomēr ir ļoti nopietnas. Mēs vēlētos, lai reģionālais attīstības līmenis tuvotos, un mums ir nepieciešams šo fondu finansējums, lai to panāktu. Tāpat pastāv arī instruments Connecting Europe un pārobežu sadarbības fonds. Bet mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir pieļaut lielāku elastību fondu līdzekļu izmantošanā un arī maksimāli būtu jāvienkāršo administratīvās procedūras. Čehijas republikā reģionu lielākā daļa, tātad, eh, kam būtu eh, nepieciešams eh, straujāk attīstīties, tie pārsvarā ir lauku reģioni, attāli reģioni, un tiem ir grūti tik galā ar visiem šiem, šīm administratīvām prasībām. Uh, Tagad vārds uh, komisijas pārstāvim Morijam Girlenkam. Paldies priekšsādētāji par iespēju jūs uzrunāt šorīt. Pateicos referentām, kurš sagatavojas tik detalizētu atzinumu projektu. Komisijas prieja politikai pēc 2020. gada ir saistīta ar uh, tādu politikas uh, veidošanu un tādu regulu, kas ir daudz vieglāk īstenojama, kas ir īsāka nekā tas bijis iepriekš. Un tas ir viens no galvenajiem elementiem, uh, uz kuru balstījāmies sagatavojot regulas projektu. Tātad runājot par detalizētības līmeni par uh, Eiropas reģionālās attīstības fondu un kohēzijas fondu šis saturs ir pēc iespējas elastīgs. Iecerēts. Ir piecas, piecas eh, prioritārās politikas, un salīdzinot ar pašreizējo struktūru, tātad pašreizējā Eh, struktūrā ir 11 eh, te, eh, šie mērķi un 40 investīciju prioritātes. Līdz ar to reģioniem un dalību valstīm ir lielāka rīcības brīvība. Tomēr ir jānodrošina arī līdzsvars attiecībā uz tematiskās koncentrācijas prasībām. Ja tas tiktu, šis prasības tiktu pazemināts, tad tas būtu solis nepareizā virzienā. Uh, Tematiskā koncentrācija ir iecerēta, lai nodrošinātu tematisku saikni starp eh, Eiropas Savienības prioritātēm un politikām un augas izlietojumu. Un tādēļ ir eh, šīs akcents uz tematisko koncentrāciju, inovācijas, zaļie un zemoglekļa izdevumi. Un eh, tātad tām jābūt ir prioritātēm arī kohēzijas politikā. Protams, uh, uh, dalību valstīm reģioniem jādod iespējas pielāgoties, bet mēs nevēlētos, lai šie līdzekļi tiktu tērēti pārāk daudzām prioritātēm, jo tad rezultāti un ietekme samazinātos kohēzijas politikai kopumā. Tāpat vēlos uzsvērt, ka sestais pants komisijas priekšlikumā par izslēgšanu no finansējuma ir sagatavots tiešā saiknē ar citām Eiropas Savienības politikas jomām un nebūtu uh, liederīgi noteikt uh, politiskās prioritātes, bet pēc tam naudu novirzīt citiem mērķiem. Un tieši tāds ir pamatojums šim sastajam pantam. Un noslēgumā gribēju uzsvērt ka eh, attālie reģioni ir komisijas prioritāte, ir paredzēts papildu finansējums šiem reģioniem mūsu priekšlikumā, papildus tam, ko reģioni saņem, tāpat vēl papildu elastība ir iestrādāt šai priekšlikumā, lai ņemtu vērā geogrāfisko specifiku. Liels paldies un noslēgumā Dodu vārdu Viegas kungam. Paldies, priekšsādātāji. Jā, tiešām ļoti īsi vēlējos pateikties par komentāriem, ierosinājumiem, kas izskanēja. Un vēlētos uzsvērt, ka mēs esam uh, konstatējuši, ka pastāv konverģences potenciāls attiecībā uz uh, dažādiem viedokļiem. Un es domāju, ka pie tā mēs arī strādāsim ēnu referents sanāksmēs, un mums izdosies panākt progresu un arī kliedēt uh, izskanējušās bažas. Eh, gribu teikt, ka esmu optimistiski noskaņots par to, ka mums izdosies panākt vienprātību un sagatavot labu atzinumu. Liels paldies! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 10. oktobrim, brauk, balsosim 31. novembrī. Rēgija komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, balsos 3. decembrī. 13. darba kārtības punkts. Eiropas Eiratoma izpētes un apmācību programmas izveidošana no 21. līdz 25. gadam, papildinot programmu apvārsnis, kas veltīta inovācijām un izpētei. Kumpula Natrī kundze ir referente. Es jau pieminēju, ka tas uh, ir iekļauts um, apvāršņa ietvaru programmā un attiecas uz programmu no 2021. līdz 2025. gadam, bet ir paredzēti arī vairāki pielāgojumi. Mēs, kā Eiropas parlaments, tikām uzaicināti uz konsultācijām, ņemot vērā priekšlikumu padomes eh, lēmumam saskaņā ar Eirotom līguma 7. pāntu. Tagad došu vārdu referentē, lai varētu uzsākt debats. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Es gribēju jums atgādināt, ka tas sasaucas ar Eiropas apvāršņa izpētes programmu. Vakardien mēs par šo eh, lielo izpētes programmu ļoti daudz diskutējām. Mums uh, ir eh, jārunā par šo programmu, arī vairākiem procedurāliem jautājumiem. Un ir eh, noteikti vērtīgi atgādināt, eh, ka tā ir neatņemama Eiropas izpētes un inovāciju darba sastāvdaļa. Iepriekšējās ietvaru programmas vainagojās panākumiem, un mums ir jāparunā, jāpadomā par to, kā turpināt šo programmu arī turpmākajā programmēšanas periodā. Un nevajadzētu Eiroatom tā mākslīgi nodari, nodalīt no apvārsnes Eiropai. Mums vajadzētu arī um, saskaņot uh, visas juridiskās fineses, lai arī Eiroatom programma tiktu pakļauta koplēmuma procedūrai. Protams, uh, ir jāpalūdz, lai padome un komisija mūs iesaistītu konsultācijās. Es ceru, ka tas viss um, tiks iekļauts um, apvārsnes Eiropa programmā, un šie pieci gadi plus divi ir nedaudz tāds mākslīgs uzstādījums, ņemot vērā, ka parasti programmas tiek plānotas uz septiņu gadu periodu. Komisijas priekšlikums visā visumā ir uh, labvēlīgi vērtējums. Tur ir arī ņemtas vērā Eiropas parlamenta vēlmes par to, kā izstrādāt programmas, uh, kodola pētnieki arī varēs piedalīties uh, Zlot, Marijas Zlotovskas Kirī uh, vārdā nosauktajā programmā. Komisija ņēma vērā arī labāku abu uh, programmu saskaņošanu, ko mēs uh, vērtējām augstu. Ja runājam par drošību, ir jāpiemin pirmām kārtām kodola sintēzes drošība, kodola sintēzes nākotne un arī tiešie, m, tiešā rīcības programma, lai īstenotu visus lēmumus. Ir jāņem vērā tehnoloģiskie ieguvumi, tajā pašā laikā pēc iespējas lielākā mērā samazinot iespējamie riski. Jādomā par efektīvāku operatīvo darbību. Lai varētu izpildīt Parīzes klimata vienošanās mērķus, ir jāizmanto drošas, ilgspējīgas tehnoloģijas. Uh, Mēs runājam arī par tā saukto dekarbonizāciju. Dalību valstīm ir um, vajadzīgi vēl vairāki gadi, lai sasniegtu šīs ambīcijas. Eiropas um, Savienības enerģijas sistēmai jātiek pamazām atbrīvotai no oglekļa. Mēs vēlamies zaļu enerģiju un, protams, Eiropas Savienībā ir jābūt arī uh, daudziem pētījumiem, programmām, kas ir veltīts tieši kodolu enerģijai, kodolu sintēzei. Kopīgais izpētes centrs arī noteikti ir jāpiemina šajā sakarā. Mēs atceramies, par ko mēs vienojamies jau iepriekšējā sasaukumā. Es piedāvāju arī vairāk finansējuma. Tas ir eh, ļoti būtisks eh, šīs programmas pīlārs. Mums vajadzētu domāt arī par kritiskās masas radīšanu un kapacitātes saglabāšanu, lai eh, visi pētījumi un operācijas varētu norisināties drošā vidē ir jāturpina piešķirt finansējums sintēzes izpētē. Es jau to uh, dzirdēju, cik svarīgs ir finansējums arī tad, kad tika apspriest citi darba kārtības punkti un citas programmas. Domāju, ja būtu iepriekš bijis piešķirts vairāk finansējumu, kodola sintēzi varētu sākt izmantot jau ātrāk, bet nu, tagad par to īsti vairs nav jēgas runāt. Par to jau tika daudz debatēts, un šeit es neko mainīt nepiedāvāšu. Ir jāpiesaista investīcijas, lai sintēzes tehnoloģija varētu labāk un ātrāk attīstīt. Es piedāvāju arī sintēzes ceļa karti izstrādāta plenārsēdē ar ļoti tādu ievērojumu balsu vairākumu tika atbilst izskatīti šie priekšlikumi. Šai programmai ir eh, jātiek turpinātai finansētai. Paldies! Paldies! Paldies eh, Kumpuls un Atras kundzei! Tagad uzstāstīs ēnu referenti. ETP grupas vārdā Grosteks kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Uh, pašā sākumā vēlējos uzteikt referenti, viņa darbu ir paveikusi no nu dienu godam. Šī ir Eiropai ļoti svarīga programma, un tā ir arī viena no manas politiskās grupas prioritātēm. Kodola enerģija, par to mēs jau šorīt daudz runājām. Un pateicoties kodola enerģijai, ir iespējams arī samazināt CO2 izmešus ES. Mūsu dekarbonizācijas stratēģijā ilgtermiņā. Eh, tas ir ļoti svarīgi. Eiropas komisijas priekšlikums arī to ļoti labi atspoguļo. Jāsaka, ka kodola enerģijas eh, jomā ir ārkārtīgi daudz inovāciju Tas uh, var arī uh, Eiropas uh, Savienības līderu pozīcijas padarīt vēl noturīgāks, tika pirms tam arī pieminēts ITER projekts. Mēs patiešām varētu varbūt vēl vairāk virzīties uz priekšu šajā jomā. Protams, izpētes un attīstības jomā ir jābūt pietiekamam finansējumam. jādomā arī par labāku um, aizsardzību pret radioaktīvo starojumu, tad, ja tas tiek izmantots arī ārstēšanā, gan labākai aizsardzībai jābūt gan pacientiem, gan arī ārstējušam personālam. Visām šīm tehnoloģijām ir jābūt pietiekami drošām, lai garantētu augstu drošības līmeni. Tam, protams, ir nepieciešams atbilstošs budžets, lai Eiroatom varētu būt pietiekami elastīgs, ņemot vērā tādu manevrēšanu starp dažādām strateģiskajām prioritātēm. Es uzskatu, ka kodolsintēzei ir jābūt eh, atbilstošam finansējumam, tāpat arī aizsardzībai un drošībai, neaizmirstot eh, arī. Um, izpēti un inovācijas kodolsintēzes jomā. Jāatrod ir uh, tāds uh, labs līdzsvars tajā pašā laikā, padar, paturot prātā arī manevrēšanas iespējas tad, kad programma tiek uzsākta. Paldies! Paldies! Kolīčeka kungs tagad goja grupas vārdā. Děkuji, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties kolēģei Kumpuls Natrī kundzei, kā arī Grostits kundzei, kas pauda atbalstu šai programmai. Mēs gan esam šķiet kaut ko palaiduši garām. Proti, kā šāda veida izglītības modeļi tiks integrēti uh, vidusskolās un universitātēs. Jāsaka, tagad jau mums drīz sāks trūkt veselas paaudzes, kas varētu strādāt šajā jomā. Ir tik daudz dažādu kampaņu bijis pret kodolu enerģiju, ka nu, neviens vairs šajā jomā nevēlas ne studēt, ne mācīties. Un ir ļoti grūti uh, atrast atbilstošus speciālistus. Mums ir nepieciešami augsta līmeņa tehniķi, cilvēki, kas zina, kā strādāt ar radioaktīvo materiālu. Tā patiešām ir būtiska problēma. Vēl kāds jautājums - īpašas zāles cilvēkiem, kas strādā ar radioaktīvo materiālu. Tas ir jautājums, kas nākotnē iegūs aizvien lielāku aktualitāti, piemēram, jods. Mm Eh, kas tiek izmantots, lai ārstētu dažādas slimības. Vēl kāds aspekts, kas noteikti jāpiemina. Par to jau diskutējām, tad, kad eh, šorīt apspriedām eh, Korambašev kunga ziņojumu. Kā strādāt ar uh, augstas un zemas radioaktivitātes produktiem. Tāpat kā arī kobalta izmantošana medicīnā vai arī citi materiāli, kas tiek izmantoti dažādām mērķiem, vai nu reaktoros, vai arī civiliem mērķiem. Mums ir jādomā par visiem šiem jautājumiem, mēs nevaram tos uh, izslēgt no savas apziņas. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas nākotnē. Paldies! Tagad EFD grupas vārdā uzstāsies uh, Tamburāno kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Piekrītam referentei, ka parlamentam ir tā aktīvāk jāiesaistās šajā programmā un ka tas sasaucas ar ES politiskajām prioritātēm. Savukārt, runājot par izpētes finansējumu, vēlētos oponēt. Ja runājām par kodolu uh, enerģiju Eiropā, mums nevajadzētu finansēt tādu prasmju un spēju apgūšanu, kas varētu uh, paildzināt uh, dažu kodolu reaktoru dzīvīldzi. Eiropas Savienībā ir 138 kodola reaktori. Uh, Un tie varētu patiešām radīt risku mums un nākamajām eh, sabiedrībām. Tas ir tāds zilonis eh, istabā, ko visi redz, bet neviens par to negrib īsti runāt. Daudzi Eiropā esošie reaktori ir ļoti novecojuši. Mums ir jāiegulda drīzāk līdzekļi to slēgšanā, nevis citos pasākumos. Un eh, vairāk eh, naudas vajadzētu ieguldīt arī veselības aprūpas dienestos, lai tie varētu atbilstoši reaģēt eh, iespējama kodola, iespējamas kodola katastrofas gadījumā. Paldies! Leševaljē kundze, ENF grupas vārdā tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, referentes kundzei. Mēs uh, atkārtojam uh, savu atbalstu, atkārtojam, ka atbalstam vairākus mērķus, kas ir nosprausti šajā ziņojumā. Diemžēl budžets vairākiem gadiem atkal ir ticis samazināts, runājot gan par energo apgādi, par veselības aprūpu un arī drošības garantiju. Arī vidi pieminēsim 1,67 miljārdi pieciem gadiem. Nu, īstenībā tie ir eh, tikai kādi 80 miljoni gadā, un mēs patiešām ar nožēlu atzīstam, ka komisija nesaprot, cik svarīga šī joma ir Eiropas Savienībai, domājot gan par kodolu sintēzi, gan arī par atbilstošu personāla izglītošanu. Jā, uh, Ir uh, valstis, kurās nav kodola reaktoru, kurās kodola enerģija neizmanto, lai ražot elektrību, bet atcerēsimies, ka kodola enerģija tik un tā ir ļoti būtiska uh, eh, energo kokteļa sastāvdaļa. Kumpuls Natrija kundzes priekšlikums vērtējam augstu un eh, kodola enerģiju uzskatām par tādu, kas varēs palīdzēt dekarbonizēt mūsu tautsaimniecību. Mums ir jāsaprot, ka programma tādēļ Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga. Kodola sintēze ir jāturpina atbalstīt, tāpat kā arī izpēt šajā jomā. Eiropas parlaments ir jāiesaista tad, kad tiek pieņemt lēmumu par katru šīs programmas posmu. Tā ir vēsturiski iespēja. Paldies! Paldies! Kundze! Izpētes ģenerāldirekcija, Eiropas komisija Patriks Čailda kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlētos pateikties referentei, visiem godātajiem deputātiem, kas izteicās. Jāsaka, ka diskusijas visumā noritēja tādā labvēlīgā gaisotnē. Tās bija pirmās diskusijas par šo priekšlikumu, un komisija šo lielo vienprātību Eiropas Savienībā, kas bija pēc Fukushimas kodola katastrofas, uztvēra kā nopietnu trauksmes signālu, domājot par Eiroatomu Eiro programmas pielāgošanu, lai kodola enerģijas izmantošana būtu droša, lai būtu nepieciešamās cilvēks aizsardzības kapacitātes dalību valstīs un tā tālāk. Tādēļ, protams, ir jāpadziļina pētniecība kodola enerģijas jomā. Uh, Mēs augstu vērtējam parlamenta izteikumus, ieguldījumus šajās diskusijās uh, par Eirotomu programmu. Un pārliecinošs vairākums arī nobalsoja par programmas pagarināšanu mm, no 2019. līdz 2020. gadam un jāsaprot, ka eiro Rosatom līgumā ir vairāki tādi institūti institucionāli kavēkļi, kas varbūt mūsu darbu nevienmēr atvieglo, bet esmu patiešām ļoti priecīgs, ka jūs strādājat pie atzinuma par mūsu priekšlikumu ar lielu prieku. Esam gatavi sadarboties arī turpmāk. Mūsu priekšlikums ļoti lielā mērā sasaucas ar Eiratom izpētes un apmācības programmu, kas jau ir guvusi ievērojams panākumus. Bet neaizmirsīsim arī kritiskās balsis. Tiek runāts par uh, labāku saskaņotību starp dažādiem nospraustajiem mērķiem, lai netieši uh, Uh, finansētā izpēte būtu pietiekama efektīva. Un, uh, lai, protams, tas viss nenorisinātos tādā pašplūsmā, ir jāņem vērā arī tas, kas notiek šajā kopīgajā izpētes centrā. Referente arī ir iesniegusi vairākus grozījumus par budžetu. Mēs mēģinām atrast uh, pareizo līdzsvaru savā priekšlikumā starp dažādām programmas komponentēm, uh, domājot arī par finansējumu. Par to mēs varētu varbūt vēl padziļinātāk apspriesties. Daži jautājumi ļoti cieši sasauc ar komisijas priekšlikumu, tiek runāts arī par nākamo kodola pētnieku paudzes sagatavošanu. Nenoliedzam, tas ir ļoti svarīgi. Mums jādomā, kā mēs varētu uzņemties tādu intelektuālo līderību šajā jomā. Un uh, šā veida šīs, šī lauciņa pētītājiem arī vajadzētu būt iespējai izmantot uh, dažādas uh, Marijas Sklodovskas Kirī vārdā nosauktās programmas tām piešķirto finansējumu. Kurca Vandenbergs, kas nesen uzstājās šajā komitejā, arī par to runāja un pirmo reizi savā priekšlikumā esam arī minējuši uh, tādu juridisko pamatu, kas uh, ļaus labāk saskaņot abas programmas, un līgumā ir vēl tādas nelielas um, atšķirības runājot par juridisko pamatu, kas attiecas uz Eiratomu un uz uh, šo um, apvāršņu programmu. Jā, jābūt arī uh, lielākai izpētei, domājot par radiāciju. Pirmām kārtām mēs domājam par veselības aprūpas dienestu, bet arī, piemēram, rūpnīcās var būt radioaktīvais starojums, tāpat kā arī radiācija drošības jomā. Pirmās diskusijas manās acīs patiešām bija ļoti tādas ražīgas, uh, Un es saprotu, ka deputātiem ir vēl raizes, varbūt par citiem neatrisinātiem jautājumiem, bet esam gatavi turpināt šīs diskusijas. Paldies! Liels paldies par jūsu komentāriem, Kumpulanātrī kundze. Noslēguma vārdu no jūsu puses. Paldies! Mm, gaidīšu grozījumus, tad sadarbosimies ar ēnu referentiem augstu vērtēju to, ka kolēģi ir tagad iekļaujuši skaidrākus eh, mērķus par pētniecības darbību un ir paredzēts arī tehnoloģijas demontāžai no komisijas puses. Mm, bet demontāžu nevar uh, maksāt no valsts uh, līdzekļiem vien, tā tad ir jāparedz, ka sektors iesaistās uh, demontāža parāds zināšanas par drošību un tad arī visticamāk zināšanas par uh, materiālu um, izmantošanu pēc demontāžas. Paldies! Paldies, Mie Petra! Grozījumu iesniegšanas termiņš ir ceturtdien šodien. Laika vairs nav daudz. Tas nozīmē to tātad 11. oktobrī. Un tiksimies 14.30 Tagad ir īstais brīdis pusdienām visiem, saka priekšsēdētājs. Paldies! Tiksimies pēc pusdienām!